ieņemiet vietu. Mums ir jāturpina darbs. Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl. Tagad kvestoru vēlēšanu rezultātu lūdzu ieņemiet vietas un uzklausiet mani. Kopumā 648 balsis tika nodotas, 15 nederīgas balsis. kopā bija 669 uh, balsis uh, derīgas, un tādā veidā esam sasnieguši 335 balsis, kas ir nepieciešamas, un tagad rezultāte - Geringeras balds kundze 237 uh, balsis, Higinsa kungs 284, Liberatski kungs, 222 balsis, Lulingas kundze, 297 balsis, Mastaika kungs, 232 balsis, Ņūtendama kungs, 177 balsis, Peronikungs, 106 balsis. Neviens no kandidātiem nav sasniedzis absolūto vairākumu, un tādēļ vēl visas piecas kvestoru vietas paliek ne, neaizņemtas, un tāpēc ir nepieciešams balsot vēlreiz. Nu tad es ceru, ka kvestoru kandidāti paturēs savu kandidatūru, varbūt var kāds gribētu atteikties. Vai ir kāds, kas gribētu atteikties? Nē. Tad visi pieteiktie kandidāti tiek uh, pieteikti arī otrai vēlēšana kārtē. Nu, mans priekšlikums ir elektroniski balsot. Machen wir das jetzt oder um 5 Uhr? Sorry. Nav? Nav. Nav. Ok, tad visi bija. Ieņemiet lūdzu vietas. Tagad būs mazliet sarežģīti. Jā. Ja machen jetzt pa pamēģināsim, pārbaudīsim sistēmu. Tagad lūdzu dzēsiet rezultāts elektroniskajā tāfelē. Un tās personas, kas ir pieteikušas kvestoru amatam, tad lūdzu parādiet mūsu kandidātus. Monserrat Caballé, Jose Carreras, Blacita Domingos, Julija Migenes, Luciano Pavarotti pat ir pieteicies, lai strādātu par kvestoru Eiropas parlamentā. Būtu ļoti jauki, ja tagad visa šī informācija parādītos. Un tagad mēģinām balsot. Ja jūs izmantotu uh, labajā pusē zemāko taustiņu, tad jūs varat, uh, tad jūs varat uh, starp kandidātiem pārcelt savu izvēli. tad jūs varat ar šo sarkano strīpiņu atrast attiecīgo kandidātu. Ceru, ka esat sapratuši, ka var, var pameklēt zemākais taustiņš, kas ir uz leju, tad izvēlēties savu kandidātu. Tagad, kad kandidāts ir atlasīts, kā tad kandidāts, kas jums patīk, jūs varat jā. Ja taustiņa e, plus tad viens taustiņ, taustiņu jūs varat nospiest, un tad būs ievēlēts, un ja nē, tad nulle. Gewählt werden können fünf. Piecus drīkst ievēlēt. Tātad līdz pieciem. Un ja jūs kaut ko esat nepareizi nospiedis, drīkst arī dzēst. die das löschen? Wenn Sie sich vertan Tad var vēlreiz ar sarkano strīpiņu uh, iezīmēt kandidātu, u, uzspiest nulīti, un tad būs jūsu izvēle dzēsta. Jautājums ir uzdots, vai drīksta divas reizes vienu un to pašu kandidātu. Nu, pamēģināsim. Pamēģināsim, patestēsim sistēmu. Nu, pirmkārt, jautājums ir, vai visi, visi sapratuši, kā darbojas taustiņi, kā var izvēlēties kandidātus. Labajā pusē apakšējie taustiņi jūs varat atlasīt, un ja jā, tad ir plus, un ja nē, tad ir nulle. Un tagad Montserrat Kabaljē sākam balsot uh, par viņu. Jā, ich hab gesagt, ich... jā, jā, mēs sākam balsot. Da muss ich die Technik fragen. Vēl, vēl nevaram balsot tehniski. Yes. Jā, bitte, Herr Goebbels. Goebbels kungs. Sākam balsot. Tagad jūs varat spiest taustiņus un nodot savu balsi. Funktionieren alle Abstimmungen? Vai viss, visas balsošanas iekārtas funkcionē? Hey, ihre Abstimmmaschine funktioniert nicht. Bitte, Herr Marinescu. Ja. Marinescu kungs. He? Pitā Marinesko. Lūdzu, Marinesko kungs. Nu jā, es varu tikai par diviem sabalsot. Jā, testam tas ir ok? Jā, tas ir no ein te. Jā, jā, šobrīd mēs tikai pārbaudām. Mēs taču varam tikai divus operas dziedātājus izvēlēties mūsu kvestoru pulkā, mēs nevaram piecus paņemt. Un vai viss ir ievēlējuši? Test, on ne peut pas élire tous les opéras, donc seulement deux pour le test. Mais je viens de le dire la quatrième fois. Es jau ceturto reizi saku, tas ir izmēģinājums tikai. Tas ir tikai izmēģinājums tests, es jau to atkārtoju. Herr Langen, wollen Sie auch kandidieren? Es no eine Stimmabgabe. Nu, es varu tikai vienu. Tad sanāk, ka pir, otro spiežot, pirmā tiek dzēsta. Es ist ein test. Nē, nē, šeit tikai pārbaudu, saka priekšsēdētājs. Vai visi ir nobalsojuši? Tad jā, tad varam pabeigt testa balsojumu. Nu, redzēsim, kurš tam mums ir uzvarējis. So. Nu ko? Nu, man ir rezultāti priekšā. Nezinu, vai tur augšā arī parādās, bet es varu teikt, ka Monserrata Kabajē saņēmusi 293 balsis un ir uzvarējusi. Ok, Frau Mamigienes, Mamigienes Johnson. Un Migienes Johnsons nekļūs par kvestoru. Ich glaube, wir sind jetzt alles. Nu, es domāju, ka tagad visiem ir skaidrs, kā tā lieta notiek, un varam balsot pa īstām. So, da löscht das mal, dann kommen wir jetzt zur. Nu, tagad īstās vēlēšanas. Es sind sieben Kandidātinnen. Septiņi kandidāti mums ir pieteikti. Geringeras kundze, Hjutenberga, Higgins, Liberāckis, Lulinga, Mastaika, Ņūtana Dam un Peronikungs. No šiem jūs varat izvēlēties piecus. Ne obligāti, ne obligāti, tad, bet līdz pieciem. Un pāri pieciem jau nefunkcionēs. Tātad līdz pieciem. Jums ir sarkanais, sarkanā līnija, veidojot savu sarkano sarakstu. Tātad jūs varat izvēloties vārdu, uh, ar sarkano līniju jūs varat nospiest vai nu pār vai nu pret, un, un tad attiecīgi izvēlēties līdz pieciem. Ist der Higgins EVP? Ist der okay?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 sind So, darf ich fragen, ob alle. Vai visi ir nobalsojuši? Tas scheint der Fall zu sein. Nu šķiet, ka jā. Tad beidzam balsot. Jā, apgegebene stimmen ir nodotas. 593 balsis, 257 balsis būtu absolūtais vairākums, tik daudz neviens nav sasniedzis, un tagad nolasīšu jums rezultātus. Nu, izskatās, ka arī augšā var redzēt Lulingas kundze 280, Higgins 336, 200. Eh, Jūs redzat šobrīd ekrānu, prie, ek, savos ekrānos, cik daudz ir nobalsojuši un par kādu. Also jetzt einen... Tas nozīmē, ka tagad mums būtu jābalso arī trešo reizi. Un šeit jau ir spēkā vienkāršs balsu vairākums. 20 jūra?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 Dāmas un kungi, tā kā mēs tagad esam gatavi balsot, tad mans priekšlikums būtu balsot tagad. Ok. So. So, meine Damen und Herren. Nu ko, tad jūs visi tagad zināt, kā, kā strādā uh, taustiņi un svītriņas, un tagad, tad, kad visi kandidāti apstiprinās, ka neviens neatteiksies, neviens neatsauks savu kandidatūru, ja, ja ir apstiprinās, tad mēs turpināsim. Jā, visi kandidē, viss ir kārtībā. Tad līdz ar to atkal varam sākt balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vai ir kāds, kas vēl nav nobalsojis? Nē, viss ir kārtībā, līdz ar to beidzam balsot. Abgegebene Stimmen sind. Nodotas 600 balsis. Nolasīšu tagad rezultātus. Lulingas kundze 273.